um, atgals pacelšanu, un ja jūs, priekšsētājkungs, ar jūsu politisko pagātni um, sēdāt šeit, uh, šeit um, zāles malā, tad Ungārija, Austrija būtu tās valsts, kurās jūs redzētu, cik bīstams ir šīs tendences. Paldies! Un ar to debates slēdzam. Balsojums notiks šodien, pulksten 11. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir komisijas paziņojums par nežēlīgajiem slaktiņiem Džosā, Nigērijā, janvārī un martā. Un vārdu dodu komisijas vārdā komisāram Oli Rēnam. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, mēs ar ceļām skumjām uzzinājām, ka Umaru Musā, bijušais prezidents, vakarnakt nomira, un viņš bija devis lielu ieguldījumu politiskajā un demokrātiskajā Nige dzīvē Nigērijā, un ar viņa politiku viņš deva ieguldījumu uh, stabilitātē, jo īpaši Rietumā Afrikā saskaņā ar konstitūciju darbojošais prezidents Kurlaks automātiski kļūst par uh, prezidentu, un mēs saprotam, ka uh, viņš drīzumā nodos savu prezidents vērestu, iespējams pat jau šovakar. Uh, Un uh, šo zvērestu viņš nodos uh, galvenajam tiesnesim Nigerijā un uh, tiks iecelts arī no ziemeļiem viceprezidents šajai valstī, kas, protams, atkal atsāka spekulācijas politiskajā vidē Nigerijā. Eiropas Savienība vienmēr ir bijis nopietns partners Nigērijai un uh, arī turpina sniegt konstruktīvu atbalstu. Arī pēdējos uh, sarežģītajos politiskās nedrošības mēnešos. Vardarbīgie konflikti Džosā un tās apkaimē janvārī un uh, martā, uh, kuros uh, simtiem pilsoņi ir vai nu nogalināti vai būtiski ievainoti, šie slaktiņi ir bijuši ļoti postoši, da, tūkstošiem cilvēku ir palikuši bez mājām un šobrīd atrodas apmetnēs. Es pilnībā atbalstu godāto deputātu paustās bāžas par šiem uh, vārdarbības aktiem Džosas apkaimē un gribu jūs ap, jums apliecināt, ka tie ir izraisījuši ātru Eiropas Savienības atbildi. Tiklīdz parādījās uh, ziņas par janvāru un marta notikumiem, komisija konstu, kontru, kontaktējās ar Sarkano Krustu un citām iestādēm Nigērijā, kas apliecināja, ka uh, tiek ņemts vērā vajadzības, kādas ir cietušajiem un ka uh, slimnīcas tiek galā ar uh, šiem gadījumiem. Uh, janvārī uh, uh Kaitrija Aštone uh, pauda kopīgi ar Bernāru Kušneru, Milibrandu un uh, arī ASV, eh, tātad eh, kopīgi paziņojums sniedza par eh, šiem notikumiem. Visas puses tika aicinātas izmantot mierīgas līdzekļus, lai risinātu šos, šos strīdus un lai tiktu tiesāti vardarbības īstenotāji. Eiropas Savienība ir februārī un martā paudusi savu viedokli un tika uzsākta diplomātisks pasākums ar Nigērijas ministrijām lai pārtrauktu šo vārdarbību. Eiropas Savienība prasīja Nigērijas federālajā valdībai nodrošināt pilnvērtīgu izmeklēšanu šiem vardarbības aktiem un lai tiktu sodīti tiesā arī šīs vardarbības īstenotāji. Pēdējos desmit gadiem vardarbīgi konflikti uh, ir novadījuši pie tā, ka vairāk kā 14 tūkstoši cilvēki ir gājuši bojā un uh, 3 miljoni ir iekšzemes bēgļi šai valstī. Mēs uh, nevaram uh, ne musulmaņu, ne kristiešu kopienas uh, nosaukt ne par upuriem, ne par vardar, varmākām, jo tās vēsturiski tur abas ir dzīvojušas. Un uh, traģiskākais ir tas, ka vienmēr cieši visnabadzīgākie. Uh, šie konflikti ir gan reliģiski motivēti, gan arī etniski motivēti, un tur ir arī cīņa par zemi un par resursiem, ir arī politiski cīniņi. Un reliģiskas domstarpības bieži vien uh, sāsina citas strīdus. Uh, gan Eiropas Savienība, gan Nigērija uh, veids pasākums, lai eh, sadarbotos diplomātiskā līmenī, un EDF ietveros mēs atbalstām attīstības sadarbību Nigērijā. Divi svarīgākie sektori ir miers un drošība un eh, pārvaldība un cilvēktiesības. Mēs arī aktīvi veicinām mieru un drošību ar politiskā dialogu starpniecību ar Nigēriju, kaut kur no ietvaros, eh, tātad nolīguma ietvaros, un mēs iztenojam dialogu uh, par uh, cilvēktiesībām un eh, runājam arī par rasu diskrimināciju. Priekšsādātāja kungs, es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs saglabātu mūsu aktīvo eh, darbību šeit un vērst uzmanību uz kopienus strīdiem un rudenī būs tikšanās ar Nigērijas iestādēm un tur vajadzētu par to runāt. Paldies, komisāri. Vispirms mēs dosim vārdu runātājiem parlamentāro grupu vārdā. Pirmkārt no tautas partijas uz divām minūtēm Mičel kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties komisijai un paust līdzjūtības Nigērijas tautai prezidenta nāves gadījumā. Nesenie vardarbības gadījumi Nigērijā Eh, apliecina plašāku problēmu, ar kur saskarās šī valsts. Incidenti, kas notika Džosā, pilsētā, kas jau eh, ir ar eh, daudziem vardarbības gadījumiem, ir satraucoši. Eh, šī pilsēta, pilsēta ir uz robežas starp musulmaniskajiem ziemeļiem un kristiešu dienvidiem, un tas liecina par savu veidu reliģisku eh, naidu, un es aicinātu plašāk skatīt šī konflikta eh, iemeslus. Es nāku no īrijas. Es apzinos uh, Eh, ka ļoti daudz uzskata Ziemeļīrijas konfliktu kā tikai konfliktu starp eh, protestantiem un katoļiem, taču patiesībā šis jautājums ir jāskat daudz plašāks, ar daudziem jautājumiem, ieskaitot civiltiesību jautājumus, un tāpēc mums vajadzētu izvairīties no vienkāršotas pieejas. Um, un Eh, skatīt eh, šos notikumus ne tikai kā reliģiskus slaktiņus, bet mums ir eh, jāskata dažādi aspekti šiem notikumiem, pirms mēs izdarām kādus seci, jebkāda veida secinājumus. Slaktiņi ir kā sekas iepriekšējā 2001, 4, 2004 un citu gadu sadursmēm. Un mums vēl ir jādomā par to, kā mēs varam veicināt dialogu. Ir ļoti žēl, ka tāda valsts kā Nigērija, kas ir astotā lielā naftas ražotāja pasaulē, ir ar tik lielu iedzīvotāju daļu, kur dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un tikai nodrošinot mieru un drošību, demokrātiju un politisko stabilitāti, Nigērija var izkļūt no nabadzības un izveidot sociālo taisnīgumu, kas savukārt uh, palīdzēs novērst eh, vardarbību un konfliktus. Un es aicinu Eiropas komisiju turpināt dialogu ar Nigēriju eh, par Kotunu nolīgumu, lai skatītu šī konflikta saknes un lai palīdzētu nodrošināt to, ka šādi slaktiņi vairs neatkārtojas. Paldies, Mičel kungs, un uz pusotru minūti tais Bermans sociāldemokrātu eh, uh, vārdu. SND... Priekšsādātāji, protams, ka mūsu grupa atbalsta Rēna kunga pausto līdzjūtību pēc uh, Nigērijas prezidenta nāves. Uh, eh, Vārdarbība Džosus apkaibē janvārī un martā parāda, ka uh, šis reģions ir eksplozīvs. Mēs saprotam, ka šeit ir reliģiskā dimensija, bet šeit arī citi iemesli vārdarbībai, kā jau Gais Mičels norādīja. Šajā reģionā trūkst resursu, un uh, dažādām grupām trūkst pieeja šiem resursiem, un arī cīniņš par lauksaimniecības zemi ir iemesls konfliktiem starp kristiešiem un musulmaņiem. Vietējie uh, lauksaimnieki jūtas apdraudēti, uh, tāpēc, ka ir citi lauksaimnieki, kas arī grib šīs zemes izmantot. Uh, Ja nekas netiks darīts cīņā pret uh, diskrimināciju un nabadzību, šī vārdarbība turpināsies. Tas nozīmē, ka visiem iedzīvotājiem būtu jābūt vienādām iespējām, vienādai pieejai, tādām lietām kā izglītībai vai politiskajai varai. Uh, ilgtermiņa reisinājums var tikt atrast tikai tad, ja tiks ņemt vērā visi šie faktori. Mēs aicinām, lai tiktu spriesta taisnīga tiesa vardarbības īstenotājiem, bet mēs esam šokēti, ka viedējie gubernatori uh, uh, gatavojas atlaist brīvībā uh, uh, cietumniekus, lai atbrīvotu vietas cietumos. Tātad, ka tika gatavojas nošaut uh, cietumnieks, lai atbrīvot vietas cietumos, un uh, mēs ceram, ka šeit tiks spriest taisnīgi tiesa. Paldies, uh, un liberāļu grupas vārdā Šārls Gērens uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs tikko uzzinājām, ka ir aizgājis mūžībā Omārs Buļļa, un es arī savas grupas vārdā gribētu paust līdzjūtību pār šo pāragro Nigērijas eh, prezidenta bojā eju. Šī aiziešana mūžībā notika tajā brīdī, kad eh, domstarpības starp eh, musulmaņiem un kristiešiem izpaužas visāsāk. Un mēs varētu ļoti daudz runāt par šo slaktiņu, lai vēl kārtējo reizi Eh, nonākt pie tā, ka notikuma pamatā ir reliģiskas domstarpības, tāpat arī toreiz mēs varētu izcelt to, ka um, nabadzība cita starpā ir, eh, ir saistām ar politisko lēmēju nespēju risināt situāciju un arī saistāma ar strīdiem sakarā ar ļoti retiem dabas resursiem, konkrēti e, e, auglīgo zemi, kas ir atoma šajā reģionā. Tāpat arī klimata pārmaiņām E, kas e, tikai sāsina manis uzskaitītos faktorus. Ko var darīt Eiropas Savienība šādos apstākļos? Protams, Eiropas Savienība var piemini, e, pieminēt Kotonu konvencijas 8. pantu, stiprināt dialogu ar šīs valsts varas iestādēm, to mēs esam darījuši, mēs varam nosodīt Eh, vardarbību un slaktiņus, to mēs arī tūlīt darām. Tāpat arī mēs varam paust nožēlu, ka šī bagātā valsts pirma un pirmā Āfrikas naftas eksportētāja valsts nespēja eh, šo savu bagātību investēt cīņā pret nabadzību. Mēs varam visu darīt, nosodīt, vēlreiz nosodīt eh, visu minēto. Es domāju, ka tomēr ir viens cerību stars un pašai Nigērijai ir jāstrādā pie savas valsts atjaunotnes un jānodrošina tas vidējā termiņā vēl veiksmi Jonatanam un vēlu veiksmi Vē, es domāju, ka izpildītāji, kā valdi, prezidenta vietas izpildītāji Gudlaka Jonatana varēs veiksmīgi strādāt un nodrošināt šīs valsts attīstību. Paldies, Gairens kungs! Un zaļo vārdā uz pusotru minūti Kils, eh, Kilnilsena. Euh, Mēs atbalstām māsu slaktiņas Nigērijā, kas ir tikai viena skumja, skumja detaļa ļoti bēdīgajā kopainā šajā valstī. Eh, ļoti eh, daudz cilvēktiesību pārkāpumu ir šajā valstī. Un kā to norādīja Amnesty International ziņojums par 2008. gadu, 67% eh, no, no ja, aizturēto šajā valstī nekad nav bijuši atzīti par vainīgiem jebkurā pārkāpumā. Tāpat arī neskaitām daudz citu pārkāpumu. Nigērija nav cita valsts, citas iespējas, kā reformēt sistēmu. Un ja es koncentrēju savu uzstāšanos situāciju cietumos, tad mums ir vēlreiz jāapzinās, cik maz cilvēka dzīvība ir vērtība Nigērijai, tīpaši cietumos. Nigērijas Nacionāla ekonomiskā padome ir pa, pa, paziņojusi par nodomu e, iznīcināt simtiem notiesāto uz nāvi, lai atbrīvotu vietu cietumā. Vārdu sakot, nogalināt, lai cīnītos ar cietumu pārapdzīvotību. Un tas ir vēl jo vairāk šokējoši, uzzinot to, ka daudzi no šiem notiesātajiem ir nevainīgi, un viņiem nav bijušas tiesības uz taisnīgu procesu, vēl jo vairāk tāpēc, ka 2009. gada februārī Nigerijas Eh, ārlietu eh, federālais ministrs paziņoja apvienoties nācies, ka eh, Nigērija patiesībā ir noteikusi nāvisoda moratoriju. Tāpēc es gribētu aicināt balsojuma laikā mutisku grozījumu kas nosoda šo vairāku Nigērijas pārvaldnieku pozīciju. Tālāk uz vienu minūti konservatori reformistu grupas vārdā Vandālinku. Voorzitter, ik betuig ook graag. Eh, Priekšsādātāja kungs, es gribētu savas politiskās grupas vārdā arī paust mūsu līdzjūtību um, Nigērijai mm, prezidenta um, mm, gadījumā. Un uh, šī te vārdarbība ir tiešām neaprakstām, kas notiek Nigērijā, un nekādas izmaiņas arī neesam redzējuši. Mēs redzam, ka vārdarbības akti notiek nepārtraukti, uh, notiek kristiešu un musulmaņu sadursmes, un uh, ir jāveic neatkarīga izmeklēšana, jo šķiet, ka valdība nespēja atbilstošai stāvēt savus pilsoņus. Otrkārt, mums ir jānodrošina, lai šādas uh, vārdarbības akti netiktu pieļauti. Mums ir jāatrisina šī spriedzes starp dažādajām iedzīvotāju grupām, kas cīnās par uh, zemi un citiem resursiem. Mums ir jāsniedz palīdzību Nigērijai uh, ar palīdzības pasākumiem, bet mums viņie, uz viņiem arī jāizdara spiediens, lai tiktu pārtraukt šī vardarbība. Paldies, un tagad goja grupas vārdā uz divām minūtēm veržā kundze. Merci, monsieur... Paldies, priekšsēdētāji, kungs, starpie kolēģi. Es, uh, protams, uh, pievienošos līdzjūtības uh, vārdiem kas ir teikti eh, saskaņā ar prezidenta nāvi. Mana politiskā grupa nebalsos par kopēju rezolūcijas projektu, kāds ir šodien pievienots. Mēs vērtējam, ka šī rezolūcija ir pretēji dažu runātāju teiktajam, ko eh, dzirdēju, ka tā nepievēršas eh, iemesliem, kāda ir šai vardarbībai. Uh, šai valstī, un tā uh, tikai daļu no tiem uh, uzsver. Mēs uh, vēlamies, lai uh, vardarbība tiktu pārtraukta, lai vainīgie tiktu tiesāti. Um, šī valsts ir ļoti liela, bagāta, 145 miljoni iedzīvotāji tajā dzīvo. Varētu domāt, ka tā ir um, bagāta valsts kopš atklāta nafta tajā. BIB ir otrais Āfrikā pēc Dienvidāfrikas un pirms Alžīrijas. Bet lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un tā ir vienīgā valsts, kurā ir budžeta deficīts un ir naftas atratnes. Nu, burtiski tā kā Irāni, viss Uh, um, uh, arī um, nepietiekam daudz naftas paliek valstī, jo nav uh, rafinērija, nav um, tehnisko iekārtu. Melnā zelta cena ir kritusies un valstī ir problēmas. Kādēļ Nigērija ir tādā situācijā? Jo tas ir piemērs tam, kā starptautiskās uh, kompānijas strādā un viņas atbalsta ar mūsu valdības, tās izmanto uh, naftas atradnes un tieši viena no tām 40% uh, no Nigērijas atradnēm uh, tā izmanto šā, šī komanda, uh, kompānija. Ir nepieciešams attīstīt tīrās enerģijas un atbalstīt iedzīvotāju. Flora un fauna Nigērijā bija viena no skaistākajām pasaulē, un tagad tā ir praktiski izskausta un izslaktēta. Katru uh, mēnesi 500 konteineru ar indīgajiem atkritumiem nonāk Nigērijas ostās un tiek vienkārši zem brīvas debes atkritumu izgāstavās izmestas. 325 miljārdi no 400 miljārdiem, ko, zelts, ko melnais zelts ir devis, ir uh, nogrimuši kontos Šveicē, Lielbritānijā un Francijā. No manas puses, manuprāt, situācija ir nepieļaujama un rezolūcija, ko mēs pieņemam, neatbilst tiem izaicinājumiem, kādus Eiropas Savienībai būtu jāizvirza, attie, uh, saskaņojot tās darbību ar starptautiskiem mērķiem Āfrikā. Paldies! Paldies, Viržā kundze, un e, provērā nākošais runātājs. Paldies, priekšsādātāji kungs. Mēs zinām, cik uh, sarežģīti ir tad, uh, kad dažādas uh, reliģiskās kopienas uh, mēģina sadzīvot Nigērijā. It īpaši kontakti starp kristiešiem un uh, musulmaņiem ir sarežģīti. Mēs zinām, ka 14 tūkstoši cilvēki ir uh, krituši par upuru etniskām uh, sadursmēm pēdējo uh, gadu laikā un pēdējo mēnešu laikā 500 upuri ir gājuši bojā. Diemžēl Nigērija nav vienīgā valsts, kur ir šādas priecas starp reliģiskām kopienām. Būtu labi, ja mēs varētu ik gadu parlamentā sastādīt ziņojumu par reliģisko brīvību pasaulē, jo tā ir pamata problēma stabilitātei daudzās valstīs. Rēna kungs teica, ka Nigērija ir ļoti nabadzīga valsts, bet tā tas nav. Nigērija ir ļoti bagāta valsts, bet to vada uh, korumpēta, nespējīga politiķu kliķe. Un problēma ir uh, tā, ka sociālā un ekonomiskā atjaunotne šajā valstī, tāpat kā daudzās citās valstīs, eh, nav iespējama bez jauniem eh, politiķiem, kas darbotos tautas labā. Paldies minūte Martina kungam. Paldies. Nigērija pēc uh, futbola čempionāta Dienvidāfrikā uh, kļūs par uh, uzmanības. Uh, Uh, centru un par to sāks interesēties. Tās potenciāls ir uh, liels, tā ir bagātī valsts, bet uh, tā ir sociāli nevienlīdzīga valsts. Un, protams, ka globalizācijā tā atrodas starp Ķīnas ceļu un iespējamu Eiropas ceļu. Un es aicinātu no savas iekšējās pārliecības viedokļa, lai mēs uh, īstenot Eiropas ceļu, kā tiek konsekventi uh, īstenots cilvēktiesības un pārkāpēji tiek sodīti, lai tie, kas sēž cietumos, uh, kļūtu par mūsu partneriem un nevis uh, korumpēti politiķi, kas tagad ir pie vadības. Šajā gadījumā ir jāatbalsta šī rezolūcija un to, ko kolēģi teica no kreisiem, arī ir jāatbalsta. Uh, Mums Eiropas Savienībā ir jāiestājas par cilvēktiesībām un nevis uh, par to, ko Ķīna gatavojas darīt Nigērijā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, un tagad runātāju, kuri izsakās grupu eh, vārdā vai kuri izsakās personiski. Pirmais ir kolēģis Mārio Mauro uz divām minūtēm. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, vārdarbība neko neatrisina. Tā tikai veicina traģiskas sekas dažādiem konfliktiem un paplašina tās vardarbība, ir nemorāla, necilvēcība, necilvēcīga, netaisnīga, un tas ir visneefektīvākais veids, kā risināt kādu problēmu, kas skar visu reģionu, un nekādus risinājumus nevar rast īstenojot vardarbību. Uh, vārdarbība ir izraisījusies starp musulmaņiem un kristiešiem, bet ne tikai uh, reliģiozu apsvērumu dēļ. Uh, konflikti rodas arī tāpēc, ka nav ekonomiskās attīstības. Un ir arī konflikts starp etniskajām grupām Eiropas Savienībai un visā starptautiskajai sabiedrībai. Ir skaidri jāpasaka Nigērijas valdībai, kas ir atbildīga lielā mērā par šo situāciju, ka viņiem ir uh, jāīsteno miermīlīga līdzās pastāvēšana dažādām etniskajām grupām, reliģiskajām grupām šajā valstī. Tas ir uh, priekšnoteikums šīs valsts mierīgai pastāvēšanai. Ir jāīsteno neatkarīgas izmeklēšanas un jāsoda varmāks, kas ir īstenojuši vardarbības aktus uh, pēdējā laikā. Un ir jāveic uh, iniciatīvas, lai ētniskais eh, un reliģiskais dialogs tiktu veicināts. Un kā daudz jau to prasīja, ir jāveido eh, jauna vadošā eh, šķīra. Šī valsts ir ļoti bagāta ar naftas resursiem un um, Mācība, ko varam gūt no šiem konfliktiem, ir, ka ir jābūt vienlīdzīgākai pieejai, vienlīdzīgākai sadalai Eh, šiem resursiem un labumam, ko no tā gūst Nigērija. Attiecībās starp eh, Eiropas Savienību un Nigēriju vajadzētu eh, virzīties šajā virzienā. Galvenais apdraudējums nav pats konflikts, bet tā iemesli, un pret to ir jācīnās. Nigērijai ir tiešām jāiet uz demokrātijas attīstības ceļu. Lauro kungs, paldies minūtē Korinai Krecu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu izpaust savu līdzjūtību. Nigērijas tautai eh, pēc prezidenta uh, Eh, aiziešanas viņa saulē. Jānorāda, ka mēs redzam jaunus riska faktoru. Ir pazudis varas centrs zemē, kurā valda vardarbība. Vairāk nekā 300 musulmaņu ir tikuši eh, nogalināt, un pēc tam eh, tikpat liels skaits kristiešu tas kopš gada sākuma. Un mums ir jādomā par revanšēšanās eh, starp atsevišķām kopienām. Ir jādomā par to, kā mēs varam izvairīties no jauniem slaktiņiem un ir nepieciešama starptautisko spēku klātbūtne. Tāpat arī nesodāmības problēma ir tīpaši lielākajā daļā konflikta zona Afrikā. Uh, ja šie pārkāpēji un noziedznieki tieks aizturēti, mēs varēsim vērot, ka noziedzība samazinās. Starptautiskā sabiedrība ir ļoti rūpīgi izturējusies pret Balkānu problēmu, vai tā ir tikpat rūpīgi aizturās pret Āfriku. Paldies, paldies, Kreco kundze, uz uh, vienu minūtu doktors Tanoks kā zēns es atceros ļoti labi, kā es redzēju televīzijā, briesmīgās ainas no pilsoņu kāra Bajāfras reģionā Nigērijā. Un 40 gadus vēlāk, diemžēl, šķiet, ka nekas nav mainījies. Šie, šādi paši tēli no Džosas, kur simtiem nevainīgi cilvēki tik nogalināts laktiņos atgādina, ka Nigērija ir nestabila valsts, etniskas, reliģiskas. Eh, E, saspīlējumi, spriedze starp kristiešiem un musulmaņiem ir bieži vērojami Nigērijā. Un arī jāpiemina, ka ir vakar aizgājis e, e, mūžībā Nigērijas prezidents. Es gribu paust savu līdzjūtību viņa ģimenei palicēju. Un gribu sacīt, ka esmu ļoti nobažījies par Nigērijas kaunitāras valsts stabilitātiem Vairāki no Lībijas un Lībijas prezidenta eh, pārs eh, aizstāvji ir saku, eh, nu, pauduši, ka Nigērija būtu jāsadala divās daļās. Un, Iespējams, ka nākošais gads tas varētu notikt. Tas radītu precedentu un koloniālās robežas Āfrikā nebūtu vairs nav svētas. Tas rada jauns precedents. Paldies, un uz pusotru minūtu kolēģis Džo Higgins. Priekšsēdētāji, šausminošie notikumi Nigērijā janvārī un martā ir uh, simtiem uh, upuru radījuši, un to skaitā bija arī sievietes un bērni. Uh, visi šie strīdi, etniskie vai uh, reliģiskie uh, un citi slaktiņi ir šausmīgi, bet mums ir jāmeklē iemesli. Uh, postkolonālā iejaukšanās un iekarojuma Āfrikā bieži vien izmanto uh, šos vietējos strīdus, un tas ir atstājis savu mantojumu. BBC ziņās nesen uh, tika teikts, ka pat ja vardarbība ir starp musulmaņiem un kristiešiem, tad analītiķi saka, ka politiski un ekonomiski iemesli to pamatā, norādot uz Niger, Nigerijas cilvēku nabadzību un uh, vadošās šķiras korupciju. Uh, Nigērija ir viena no bagātākajām valstīm uh, uz zemes virsmas, runājot par tās resursiem, nafta un citi izrakteņi, un tomēr uh, Uh, Shell un citi starptautiskie uzņēmumi uh, ļaunprātīgi izmanto šo bagātību, atstājot milzīgu skaitu Nigērijas iedzīvotāju nabadzībā. Uh, es atbalstu kolēģis no sociāldemokrāta kustības Nigērijā, lai viņu prasību tā tad pārņemt varu valstī un uh, palīdzēt strādniekiem un nabadzīgajiem. Un tieši balstoties uz šo bagātību ir iespējams nodrošināt cienīgu dzīvi visiem Nigērijas iedzīvotājiem un tādējādi var arī atrisināt strīdus, kas ir uh, kopienu starpā. Uh, risinājums nav Nigērijas sadalīšana un vēl uh, šausminošāk notikumi, kur varētu nākt pār iedzīvotājiem. Kazmarik. Paldies Kašmārēkā kungam pusotru minūti. Priekšsēdētāji, kungs, tāms un kungi. Nigērija ir ļoti nozīmīga valsts, un tādēļ esam pievērsuši tik mm, uzmanīgu, eh, tik lielu uzmanību tam, kas notika eh, ap eh, Džosas ciemu. Situācijas šajā valstī nav saistīta tikai ar reliģiskajām vai politiskajām atšķirībām, bet Bet eh, ir arī eh, citas eh, plaisas, kas ir sociāls, reliģisks un vēsturisks. Jo kristieši šajā uh, valstī dzīvo ļoti uh, sen jau, un uh, musulmaņi savukārt ir ieradušies tajās valstīs uh, daudz vēlāk, nesen, bez tam ir daudz dažādas etniskas grupas un, un etniskās grupas balso par um, pilnīgi atšķirīgām uh, pārtījām. Līdz ar to mēs nevaram uh, šo problēmu aprakstīt tikai kā reliģisku. Šīs valsts konstitūcija nosaka to, ka ir reliģijas brīvība. Jūs uh, varat domāt, ka varbūt ka tas ir naivi atsaukties uz konstitūciju šā valstī, bet atgādināšu, ka Amerikas konstitūcija, kas ir senākā pasaulē, un uh, Uh, Polijas konstitūcija, kas ir uh, visātrāk Eiropā pieņemta, tad tās ir tādas atsaucas vērtības, ļoti nozīmīgas vērtības. Tādēļ vēlos atgādināt uh, Nigērijas varas iestādēm, ka jāatrisina uh, viņu problēmas un um, varētu balstīties uz konstitūciju. Paldies. Paldies, Arkačmarī, kā Eh, kungu uzstāšanos esam pabeiguši runātāju sarakstu un tagad pāriem pie trim runātājiem brīvā mikrofona procedūrā. Pirmā ir Andrikienas. Priekšsādātāja kungs, es gribētu paust eh, savu nožēlu par vardarbību, kas eh, izraisījās Džosas apkaimē, kas noved pie daudz simt cilvēku nāves. Un šis ir piemērs, cik svarīgi ir samierināšanās procesu īstenot Tas ir nozīmīgs, lai uh, mierīgi varētu līdzās pastāvēt uh, gan musulmaņu, gan uh, kristīgās kopienas šajā valstī. Liela daļa no šiem uh, strīdiem un šīs vardarbības rodas tieši nabadzības un uh, trūkuma dēļ, kādā dzīvo cilvēki, jo viņi negūst labumu no valsts attīstības un bagātības. Uh, Mēs aicinām Nigērijas iestādes nodrošināt, lai e, līdztiesīgāk un vienmērīgāk attīstība tiktu nodrošināt visās sociālās grupās šajā valstī un lai tiktu aizstāvēts un īstenots pamattiesības un cilvēktiesības. Un es gribētu paust līdzjūtību Nigērijas iedzīvotājiem e, prezidenta nāves dēļ. Senjor Preda. Prēdas kungs nākošais runātājs. Priekšstādātāja kungs, Es gribētu pievienoties tiem, kas pauda līdzjūtību Nigērijas tautai pēc Amaru Jarado nāvis. Es runāšu par diviem elementiem un diviem jautājumiem. Viens no Nigērijas iedzīvotājiem, kad jautāja, kādēļ situācija valstī ir tik slikta, teica, ka vainīgi ir par slaktiņiem un noziegumiem. Uh, vienkārši pazūd, viņus nekad vairs neredz. Tas nozīmē, ka šī uh, sabiedriskā atbildība nekad nav redzama. Un otrkārt, es vēlos norādīt uz to, ka mēs nedrīkstam aizmirst šo um, reliģisko uh, iemeslu konfliktiem. Daudz runātāji teica, ka ir šīs radiskās attiecības, bet uh, būtībā ir sociāls un ekonomisks problēmas, kas izraisa šo krīzi. Uh, piš, uh, prezidents Gudlaks Čonatans ir atzinis uh, to un aicinājis uh, sākt sociālo dialogu. Paldies! Nākošais runātājs Gžiba kungs. Priekšsēdētāja kungs, tie attēli, ko mēs redzējām pirms neilga brīža dažādos plašsaziņas līdzekļos, mūs satricināja, satricināja līdz pašiem pamatiem. Mēs eh, redzējām nonāvētus eh, cilvēkus šajā Džos eh, pilsētā, Tas patiesi bija tāds dziļš šoks, kā mūsu kolēģis Mario Mauro teica, mēs nekādā veidā nevar attaisnot vardarbību. Vardarbība ir ļauna pēc būtības. Mēs, kā Eiropas parlaments, nedrīkstam ignorēt šo ļaunumu, līdz ar to dziļi un pārliecināti atbalstu šo rezolūciju. Šī konflikta iemesls un dažādo konfliktu iemeslu. Uh, kas novada pie šiem briesmīgiem vardarbības aktiem, uzliek mums par pienākumu reaģēt, reaģēt, lai aizstāvētu cilvēku tiesības Nigērijā, kas ir tik ļoti nozīmīga, un vēlos arī paust manu līdzjūtību Nigērijas tautai. Paldies, kolēģi, un debatas noslēgs Oli Rēns reaģējot uz jūsu sacību. President, uh... Priekšsādātāji, godātie deputāti, paldies par šīm nopietnējām un atbildīgajām debatēm šodien. Daudz no jums uzsvēra, cik uh, sarežģītas ir šīs te sabiedrības problēmas Nigērijā. Es jums piekrītu, un komisija apzinās, ka šīs problēmas ir uh, ļoti daudz šķautņainas, un mēs turpinām mūsu sadarbību ar Nigēriju partnerības ietvaros. Var pateikt, ka var tikai jums piekrist par to, cik svarīgi ir cīnīties pret korupciju un nesodāmību. Jo korupcija, diemžēl, ir ar dziļām saknēm un tādējādi neļauj uh, īstenot sabiedrības progresu un demokrātijas procesu šajā ar resursiem bagātajā valstī. Un tādējādi tas uh, visvairāk kaitē tieši ierīnas iedzīvotājiem. Aktīvs un konstruktīvs atbalsts Nigērijai uh, tiek sniegts. Mēs uh, izmantojam virkni instrumentu, sākot ar diplomātijas, attīstības instrumentiem. Uh, un komisija saglabā savu apņemšanos apkarot vardarbību Nigērijā ar diplomātiskiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Nākamais fórums, kurā mēs varēsim runāt par šo ļoti būtisko jautājumu augstā līmenī, notiks uh, rudenī, un tas būs uh, Eiropas Savienības un Nigērijas ministru uh, sanāksme. Uh, un mēs to arī pieminēsim šajā sanāksmē. Rēna kungs, lūdzu atvainot, eh, atvainot šobrīd eh, sēžzāli notiekošo, ir saņemts septiņi priekšlikumi, debats slēdzam un balsojums notiks šodien sākot no 11. Tagad uz brīdi mēs iet pārtraucam, lai uzsāktu pēc pāris minūtēm balsošanu.